So, liebe Kolleginnen. Un tātad, godātie kolēģi, runāšu sākotnēji lēnītēm, lai visi vēl var atskriet un iesaisties savās vietās, ja nu kādam vēl vajag pačurāt vai kā atkārtošu to, ko teicu šorīt, gan mazāk piepildītā zālē. Respektīvi, es gribu visiem teikt lielu paldies par ļoti draudzīgiem sveicieniem, ko saņēmu eh, slimības laikā. Es jau savai politiskajai grupai teicu, es esmu gan atpakaļ, bet vēl neesmu visam tā iegājis sliedēs. Un neesmu arī ritīgi atgriezies pie tādas lietojumas temperatūras, bet eh, tomēr šo sanāksmi vadīšu. Uh, un cerams, ka tas attiecīgi arī veiksies eh, atbilstīgi. Vēlu visiem turpināt šo ļoti lielisko sadarbību. Un lūk, nu labi, te ķersimies pie septītā darba kārtības punkta. Elektroniskā balsošana par EGF ieteikumiem vēstules veidā sniegt atzinumu pieņemšanu. Mikro, Microsoft lieta. Te mēs jānonāk pie gala balsojumu, un tas ir jādara personāla kārtībā, tātad elektroniski lūdzu. Visi nobalsojuši? Deivids Kāza, nu, trīs no tautas partijas eh, par daudz šeit parādās. Nē, nu ļoti čakli jūs eh, te rīkojušies, protams. Vēl viens par daudz. Nu tā, nu ir viss kārtībā. Labi. Pieņemts. Jā, nu lūk, rezultāti redzam. Uh mhm. -huh. Nu tad Astotais darba kārtības punkts - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, jeb OŠA. F kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. 39. grozījums par, pret, Nāsmu īsti pārliecināts pēc šiem astoņiem mēnešiem. Nā, nevar skaidri saskatīt, pārbaudīsim elektroniski, tāpēc lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 balsis par, 21 pret. 40. grozījums par, pret, pieņemts 41. par pret pieņemts. 42. par pret atturs pieņemts. 43. par pret atturs pieņemts pārbaudīsim elektroniski. 43. Klūnes grozījums. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Viens no tautas partijas bija par daudz. Tāpēc jābalso vēlreiz. Tautas, tautas, grupā bija, tautas partijas grupā bija viens par daudz. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29 pret 18. 44. par. Pret. Atturs pieņemts. 45. par. Pret. Atturs pieņemts. 48. par. Pret. Atturs pieņemts. 47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 Ceturtais par pret atturs pieņemts. 50. atkrīt, 42. atsaukts, 51. par pret atturs pieņemts. G kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts Pieņemts. H kompromis grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. I kompromis grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. J kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. K kompromisa grozījums par, pret atturs pieņemts. L kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. M kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. N kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. O kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. S kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. U kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk nonākam pie 97. par pret atturs noraidīts 98. par pret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 105. un 106. identiski par pret atturas pieņemts. Q gru, kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. R kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 113. par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. 113. elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet, vēl acīm redzot, uh, Nāsmu vēl tā nofokusējis skatu pēc slimības. Pieņemts, pieņemts. 16. līdz ar to atkrīt. Nonākam tālāk pie 17. Par? Pret? Atturs. Šķiet, ka pieņemts. Tomēr pārbaudīsim drošības pēc elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 18. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. T kompromis grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 120. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Budžets 9. Par pret, atturas noraidīts. V kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Budžets 10 par, pret, atturas pieņemts. Dubult V kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 132. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Balsts no zāles. Vai mēs nobalsojam par 21. grozījumu? Es šeit palaidu garām. Pārlecu pāri tam. Paldies, paldies, ka atgādinājāt, jā. Jā, palīdziet man, cik jauki. 21. Es tam pārlecu pāri neveiksmīgā kārtā par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk nonākam pie 133. Jā, atkrīt. Labi. Tāpēc, ka tik pieņem 132. 134. par, pret, atturs, noraidīts. 135. par, pret, atturs, pieņemts. 138. atkrīt. X kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Y kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts.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 jāpārbauda elektroniski. Tā tad lūdzu. 145. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Jāskatās uzmanīgāk. 148. Par. Pret. Atturs. Šķiet, ka pieņemts. Bet tomēr, vai kāds vēlas pārbaudīt? Labi, tad pārbaudīsim. 148 elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, jā. 27 par 23. Jau kļūs labāk. Budžets 13 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 147. par. 147. un 148. identiski kopā par, pret, atturas, pieņemts. A kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. B kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret pret atturs pieņemts. Otrais līdz ar to atkarīt C kompromisa grozījums. Jūs vēlaties pārbaudīt 29. elektroniski labi, varam tā darīt. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kom grozījums atkrīt. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 33. par pret. Nu, nevar īsti, nav pārskatām, es ļoti atvainojos, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 33. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pret 19. Nu, varbūt jūs varētu tā zīmīgāk, izteiktāk paust savu jā vai nē. Budžets divi. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. D kompromisa grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk. Vai mums jābalso par 34. 34. par? pret, atturs pieņemts. 35. atsaukts, budžets 3 par, pret, atturs pieņemts. Nu, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Hmm, Jā, 25 pret 25 noraidīts. Jā, jā, man acis vairs nemaldās. E kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Un tātad nonākam pie gala balsojuma, pie pirmā, respektīvi ziņojuma projekta. Sāksim balsot, tas ir elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 pret 3. Labs rezultāts. Apsveicam jau šobrīd referenti. Nu, tagad otrais gala balsojums. Par mandātu apstiprināšanu sarunām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tieši tāds pats rādītājs. Nu, apsveicu vēlreiz referenti. Paldies! Malciņu ūdens. Tālāk ķeramies pie devītā darba kārtības punkta Eiropas profesionālas izglītības attīstības centrs CEDEFOP. Apgerufen kompromiss D. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums atsauc. 41. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 41. grozījumu, varbūt par ātru. Es runāju, vai visi ir nobalsojuši? Grozījums norēdīts. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas atturas pieņemts. 44. par pret noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 45. 46. atkrīt. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Budžets 6 par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Nav skaidrs rezultāts. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 52. grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Emēlijāns Pāvels, kas ir par pret atturas pieņemts, ja pareizi saskatu. Vai balsosim un pārbaudīsim elektroniski labi? Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 55. un budžets 7. pirmā daļa ir identiski. Balsojam kopā par pret atturas noraidīti. 54. ir atsaukts. F kompromiss pret atturas pieņemts. 59. un budžets 7. trešā daļa, kas ir par pret pret atturas noraidīti. 60. atsaukts H kompromiss par pret atturas pieņemts, J kompromiss par pret atturas pieņemts. E, I kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. grozījums. Vai pareizi? Nē. Es atvainojos. Kā kompromiss? Par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad ir 3. 91. grozījums par pret atturas izskatās, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim balsojot elektroniski. 91. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tiešām noraidīts ir šis grozījums. 93. par pret atturas noraidīts. Deviņdesmit otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. Budžeta 8 par pret atturas pieņemts. 9 atvainojiet. R kompromiss par pret atturas pieņemts. T kompromiss T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. U kompromiss par, pret, atturas pieņemts pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. W kompromiss par pret atturas pieņemts. 117. grozījums par pret atturas noraidīts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts budžet 9 par pret atturas. Man izskatās, ka pieņems, bet drošības dēļ, nu tā tas ir, tad eh, Z kompromiss tagad par pret atturas pieņemts 120. 8. grozījums ar motisku pāvela grozījumu, kas ir par pret atturas pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Jā. Pieņemts. Budžet desmit par pret atturas pieņemts. 20. un 129. un budžeta 11 ir identiski, balsojam par šiem kopā, par, pret, atturas, pieņemti, 130. par, pret, atturas. Nu, nav galīgi eh, redzams, kā tad ir, tādēļ balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār, 24 pret. Pieņēmts 130 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. AA kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudam, pārbaudīsim balsot elektroniski. 138. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. AD kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. par pret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 pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 28. par dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 29. grozījums par pret atturas pieņemta pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit trešais par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit ceturtais par pret atturas pieņemts atturas Mums jāpārbauda. Balsojam elektroniski par 34. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 par 26 pret noraidīts. C kompromiss par pret atturas pieņēmts. 36. grozījums par pret atturas pieņēmts. 35 liekas atsaukts, budžet 2 par pret atturas pieņemts, 37 par pret atturas. Nu, pārbaudīsim drošības dēļ. Balsēm elektroniski par 37. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? pār 28 pret 23 pieņēmts. Tagad mums ir vēl divi balsojumi paredzēti. Pirmais uh, balsojums. Tātad noslēguma balsojumu sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts, apsveicam referenti. Un tagad par mandātu, par pilnvarām. Otrais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot ar lielu balsu vairākumu arī tas ir apstiprināts. Sveicam vēlreiz referenti. So. So, dann ist aufgerufen der Tagesordnungspunkt. Desmitais darba kārtības punkts Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, Eirofonds, C kompromiss par pret atturas pieņemts. D2 kompromiss par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par D2 kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. What? She gave us the wrong instructions. So, <laughs> we will all remember. One point, one point, point for you. Okay. Tātad viens punkts jums. D2 kompromiss. Balsojam vēlreiz. Sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 20. 28 pret, 22 par. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Budžet 5 par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Tomēr pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par Y kompromisu.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 atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 121. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. I kompromiss par pret atturas noraidīts. I2 kompromiss pār pret atturas pieņemts. Piecpadsmitais grozījums. Un Tātad 15. grozījums un budžeta 6 trešā daļa, kas ir identiski balsojumi par, pret, atturas, noraidīti. Kā kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts L kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts M kompromiss par, pret, atturas pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas noraidīts. N2 kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas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 134. Atvainojiet. Jā, tas atkrīt. Tiešām. Ēst kompromiss par pret atturas. Pieņemts. T kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 140. atsaukts, 29. par pret atturas pieņemts, 100. 42. atkrīt. 145. par pret atturas 145. 145. grozījums, par to mēs balsojām, un tas ir pieņemts. 146. atkrīt, U kompromiss balsojam par pret atturas norēdīts, U2 kompromiss par pret atturas pieņemts, 150. es atvainojos, atvainojos, jūs bijāt modri, V kompromiss par pret atturas norēdīts pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts. 153. atkrīt. 158. par pret atturas pieņemts. 161. par pret atturas pieņemts atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 161. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar nelielu balsu pārsvaru. 33. un 162. identiski balsojam par pret atturas pieņemti. B2 kompromiss par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas noraidīts. Tomēr pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar nelielu balsu pārsvaru. 164, 165 ir identiski un 168 arī. Balsojam par trim grozījumiem par pret atturas pieņemti. Budžet 8 par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts budžet 9 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Budžeta 9. Vai visi nobalsojuši? Atvainojiet. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas no pieņemts atvainojos. 176. atkrīt, 122. jābalso par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas noraidīts. 179. par pret atturas mm, pieņemts. 180. Nē, jūs vēlaties pārbaudīt, pārbaudīsim, balsam elektroniski. 180. Vai visi nobalsojuši pieņemts? 180. atkrīt, AA kompromiss tagad par pret atturas pieņemts. 41. ir atsaukts, nē, 100, tātad 40. Pirmais at, par pret atturas noraidīts, BB kompromiss pārbaudīt vēlaties? Nē? Tad pārbaudīsim vai nē? Labi, pārbaudīsim. Jā, var jau visu pārbaudīt. 41. 185. identiski balsojam par tiem elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu. Beidzam balsot. noraidīti. BB kompromiss pārpret atturas pieņemts. 191. par pret atturas pieņemts. 192. par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts. 192. par pret atturas. Es sociāldemokrāti negribīgi ceļu rokas, lūdzu. Nu tad pārbaudīsim, tūlīt balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Simtu deviņdesmit otra, astotais, atvainojiet, simt deviņdesmit astotais grozījums, vai visi ir nobalsojuši? Labi, tas ir noraidīts. 199. par pret Nu, atkal grūti saprast, kāds rezultāts balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 44. grozījums ir nepieņemams. A kompromiss. Par pretaturas. Uh, pieņemts 47. Eh, grozījums par pretāturas pieņemts, 80, 48. Eh, par pretāturas noraidīts. Labi, pārbaudām rezultātu balsēm elektroniski par 48. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 49. par pret atturas Pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski par 49. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Pārbaudām, balsojam elektroniski par 57. grozījumu. Pieņemts. Budžeta divi par pret budžeta divi. Balsojam vēlreiz, kas ir par pret pieņemts. 58. ir atsaukts B2 kompromiss par pret atturas pieņēmums, B3 kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par, par ziņojumu kopumā. Tas ir elektronisks, nevis personisks balsojums. Elektronisks. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Apsveicam referentu ar pieņemšanu, un tagad mums jābalso par mandātiem pilnvarām. Tagad personāls balsojums elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojuši? Līdz ar to esam pabeiguši šo balsojumu, apsveicam referentu un arī sarunu vedēju. Esam tātad šo ziņojumu izskatījuši un rīt ar koordinatoriem runāsim par ieteikumiem. Pagaidiet, pagaidiet, saka priekšsēdētājs, lēna, lēnām pār tiltu. Tātad rīt mēs vēl ar koordinatoriem runāsim, vai uh, referenti par trim aģentūrām tātad kopā vedīs sarunas. Par to būs jāpadomā koordinatoriem. Tagad 11. Uh, punkts ir pārcelts uz 20. 8. septembri, un nākamais ir Dēvida Kazas ziņojums 12. darba kārtības punkts - likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargāt trauksmes cēlājus. Pirmām kārtām 41. grozījums par, pret, atturs pieņemts, J kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 48. par pret pieņemts. Kā kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts Hmm. Pieņemts. Tomēr elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. L kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Tālāk, kas 68. par pret atturas noraidīts. M kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. P kompromisa grozījums par. Nē. P. M nu pat mēs jau pieņēmām. P kompromisa grozījums. P kā pauze. P kompromisa grozījums. Tātad par pret atturas pieņemts. Tagad N kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Q kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturs pieņ noraidīts. R. Vēlties pārvūtīt elektroniski labi 84. grozījums. Visi nobalsojuši? Noraidīts. R kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 90. par pret atturas noraidīts. Tālāk es kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. T kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. O kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. 99. grozījums par pret pret atturs pieņemts. A kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. B kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. C kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. E kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. E kompromis grozījums par pret pret atturs pieņemts. F kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 26. grozījums par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski labi. 28 elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. G kompromisa grozījums. Par? Pret? Atturs. Pieņemts. H kompromisa grozījums par? Pret? Atturs. Pieņemts. I kompromisa grozījums par? Pret? Atturs. Pieņemts. 37. grozījums par? Pret? Atturs. Pieņemts Noraidīts. Vēlties nopietni pār... Tiešām pārbaudīt. Labi. Labi, pārbaudīsim. Pārbaudīsim visu, ko vien vēlaties. Un tātad es uztveršu šo izteicienu tomēr par nopietnu pārbaudīsim elektroniski. Tātad 37. Un nu, tad viss arī tiks labi saskaitīts. Nu, redz, viss nobalsojuši. Noraidīts. 38. par, pret, atturs, pieņemts. 39. par, pret, atturs, noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? 40. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu kopumā. Darīsim to elektroniski. Sākam balsīt. Am alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Nu, lūk, arī rezultāti. Apsveicam referentu. Lieliski. Lielisks rezultāts. 50 balsts par, neviens nebija pret. Šodien Dēvid dzersim proseko. Oh. Un tā tad. Wer ist das? Wer ist da da? So. Wir unterbrechen. Un tā tad. Tagad pavisam neliela pauzīte. Nu, ieklausieties taču manī. Un tā tad pavisam neliela pauzīte, līdz kamēr noskaidrosim Vai visi ir klāt? A, nē, ir tomēr. Visas vajadzīgās personas ir klāt. Nu labi, tad tādā gadījumā 13. darba kārtības punkts. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalība valstīs.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 soweit? Ready? Yeah. Please take your seat. Lūdzu, ieņemiet vietas. nomierinieties. Anī Sander. Anī Sander, jums arī tas, uz jums tas arī attiecas. Felin, Feline, ist das zu fassen? Also jetzt... Un tātad, tagad 13. darbu kārtības punkts - jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalību valstīs. Pie mums ir ieradies Jānis Timovski no EPRS, un viņš tūlīt pat sniegs mums nelielu prezentāciju par to, kā norisināsies šīs iniciatīvas novērtēšana. Lūdzu, Tanovskī kungs, jums vārds. Um, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētā kungs, godātie komitejas deputāti. Protams, EPRS ir ļoti liels prieks jums prezentēt mūsu sagatavoto pētījumu. Uh, cerot palīdzēt jums jūsu darbā. Man ir atvēlēts 5 minūtes, un ar manis sagatavoto diapozitīvu palīdzību es jums vēlētos sniegt ieskatu mūsu publikācijā, kuru es ceru jūs esat saņēmuši arī papīra formātā. Eiropas parlamenta izpētes centrs un īpaši tā C direktorāts, kurā ir īpaši um, nodaļa um, dažādu analīžu novērtēšanai citu starpā sniedz gan parlamenta iekšējiem dienestiem, gan arī ārējām interesēm dažādus novērtējumus. Un tagad ķeršos klāt pašām atradnēm. Ar šo publicējumu pāris mēnešus publicējums ir kavējies, un mēs ar sekretariātu vienojāmies, jo martā notika darba grupas sanāksme, un Mēs cerējām, ka mums izdosies pielikt klāt kaut detaļas. Es vēlējos pielikt klāt arī auditoru ziņojumu un arī komisijas sniegtās atbildes, lai tādējādi mēģinātu ieskicēt ne tikai patreizējo situāciju jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanā, bet arī sīkāk paraudzīties uz to, vai izvirzītie mērķi tiek un taps sasniegti, kā arī, ja netiks, tad kāpēc. Bet eh, mums eh, pieejam datu nebija pietiekami. Noteikti, ka man nav jāatgādina, kas ir jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, um, kāpēc tas viss bet eh, pieturēšos pie publicējumā jau teiktā. Tātad jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un jauniešu garantija ir nošķīrums, jo pēdēji attiecās uz tām dalību valstīm, kuros ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Mēs esam paredzējuši papildus finansējumu un patiesībā Eiropas Savienības atbildes reakciju uz krīzi. Arī parādījās tā saucamajos avansa maksājumos dažādām iniciatīvām. Patiesībā uzraudzības mehānisms, kuru paredz konkrētie ECF regulas panti, ir ļoti daudzveidīgs, ļoti daudzšķautņains, un patiesībā Eiropas komisija tā īsti nemaz netiek galā ar informācijas ieguvu no dalību valstīm par to, kā tad šīs operacionālās programmas tiek īstenotas. Uh, Un patiesībā dati, kurus mums komisija sniedza, tā tad, ko dalību valsts savukārt ir atsūtījusi komisijai, šie dati e, neatbilst Eiropas Savienības likumdošanā ierakstītajiem monitoringa nosacījumiem. Šeit ir vietā uzsvērt, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīva nav vienīgais uh, Eiropas Savienības instruments, kas eh, cīnās pret jauniešu bezdarbu, jo tas ir jāskatās tādā plašākā ekonomiskā un sociālā kontekstā jauniešu bezdarbs proti. Dati, ko esam nopublicējuši savā bukletā, runā par jauniešu eh, garantijas ideju, bet eh, <clears throat> tas ir ļoti būtisks instruments, Operacionālās programmas, kuras esmu minējis, galvenokārt tās darbojas visās dalību valstīs, un eh, Eiropas eh, komisijas eh, ārstava arī parādās tajā, kā tas tiek īstenots. Īstermiņa dati, ilgtermiņa dati, saskaņā ar dažādiem kritērijiem un indikatoriem tas mums vēl tā kā nav, bet eh, komisija vēlas parādīt, kas tad ir sasniegts. Tāpēc eh, statistikas dati no vienas puses eh, atspoguļo to, ka šajās programmās tiek izmantoti, ehm, tātad izmantotais finansējums pieaug, un tas arī parāda, ka dalību valstīs bezdarbs samazinās bet eh, no pētījuma rakurs raugoties, mēs neredzam tādu tiešu saikni starp šiem abiem vienādojumu pusēm, un komisija arī to saka, ka iespējams, ka eh, šiem rīkiem ir bijusi ietekme, tātad jauniešu nodarbinātības ideja <clears throat> un rīks ir ietekmējis jauniešu bezdarba samazinājumu bet eh, būtu tikai un vienīgi godīgi gadu gal apgalvot, ka tādu tieši korelāciju pierādīt mēs nevaram, to nevar neviens. Tabulā, kas ir eh, publicējuma beigās, eh, ir ļoti atšķirīgi skaitļi, kas ir iegūti 15. un daļai atspoguļo arī 16. gadu. Un visticamākais, ka pēc pāris mēnešiem mums būs jauni dati, ar konkrētiem skaitļiem, un tad jau varēs salīdzināt, vai tas, vai kas daudz ir mainījies vai nē. Salīdzinošā analīze, kas tika sagaidīts, iedibinot pareizo institucionālo ietvaru, jo patiesībā bija dalība valsts, kurās cīņai pret jauniešu bezdarbu bija jau iedibināti instrumenti un tādas, kurām, kurās varbūt nē, un kuras izmantoja jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējumu. Un eh, tad šīs valstis izmantoja šo Eiropas naudu konkrētiem projektiem un nevis struktūru izveidēji. Revīzijas palāta, un es zinu, ka tas interesē arī deputātus, tātad vai uh, vai uh, Eiropas finansējums kaut kādā veidā ir sniedzis ieguldījumu dalību valstu budžetā. Bet uh, noslēgumā vēlētos pamudināt visus deputātus izlasīt šo publikāciju. Uh, Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīvas novērtējumu izvērtēt ir pietiekami grūti, jo dati šobrīd to tā kā pat neļauj saskatīt. Bet um, iespējams, ka sākotnējais plāns, kas bija ļoti ambiciozs, šobrīd jau ir pieticīgāks garantētais finansējums ir sniegts, un mūsu vērtējums un secinājumi ir tādi, ka ir svarīgi piebilst, ka tas eh, noteikti ir palīdzējis, bet eh, ambiciozā, ambiciozā programma un pragmatiskais skatījums pietiekami atšķiras. Un pēdējā lapas pusē ir pieminēts, ka šā gada aprīlī tika eh, nopublicēts eh, dokuments, kurā ir teikts, ka neskatoties uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, miljoniem jauniešu Eiropā joprojām ir bez darba. Tātad ambīcijas bija ļoti augsts, latiņa bija ļoti augsts sākumā, doma bija pilnīgi visiem jauniešiem piedāvāt darbu vai apmācību. Bet um, tagad Eiropas institūcijas ir spiesas skatīties patiesībai acīs, un es eh, novēlu referentam un um, deputātiem visu to labāko turpmākā darbā. Vielen Dank. Jetzt kommt sofort die Berichterstatterin. Un tūlīt pat dosim vārdu arī referentai to, Romanai Tomčai. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Paldies priekšsēdētāji par uh, iespēju izteikties. Tātad vispirms vēlos pateikties visiem tiem, kuri ir devuši ieguldījumu strādājot pie šā ziņojuma, mm, tiem, kuri ir palīdzējuši sagatavot šo ziņojumu projektu. Kad mēs sākām šo darbu, mēs uh, sapratām, ka tas nebūs viegls uzdevums jau visu minēto iemeslu dēļ. Mums bija pieejami ļoti uh, nelielā apjomā kvalitatīvi statistikas dati, un tādi eh, vēl joprojām nav pieejami. Tomēr mums izdevās sagatavot šo ziņojumu, formulēt uh, pamata vēstījumu, un uh, tie atspoguļo arī manu viedokli. Tagad visu pēc kārtas. Pirmkārt, mums jāuzdod viens būtisks jautājums kāda ir šīs iniciatīvas nākotne, proti jauniešu nodarbinātības iniciatīvas nākotne vai šī iniciatīva turpināsies, un ja jā, tad kādā veidā. Mēs vēl savu uzdevumu neesam paveikuši, jo Eiropas uh, Savienībā jauniešu bezdarba līmenis ir ļoti augsts, un es ceru, ka jaunieši var uh, rēķināties ar mūsu atbalstu. Nākamais jautājums. Ko darīt ar šai iniciatīvai piešķirto budžetu. Vai tas būtu jāpalielina? Manuprāt, jā. Es atbalstu uh, šādu pasākumu, bet tāpat būtu arī uh, jāraugās uz to, lai šis budžets tiktu pildīts uh, daudz atbildīgākā veidā, nekā līdz šim tas ir noticis. Tāpat šajā ziņojumā es uzsveru to, cik svarīga ir uh, politiskā grība, politiskais atbalsts. Ja runājam par uh, jauniešu bezdarbu, tā ir nozīmīga problēma. Un vēl viens temats, kas ir ļoti būtisks, ir saikne starp darba tirgu un izglītības sistēmu. jaunieši uh, apgūst uh, vai iegūst tādu izglītību, kas pēc tam, diemžēl, nenodrošina darba atrašanu. Un uh, bieži vien šie ir īstermiņa pasākumi, uh, tiek mākslīgi radītas darba vietas, bet mēs vēlētos, lai radītās darba vietas būtu ilgtspējīgas. Tāpat jāpadomā par to, kā definēt kvalitatīvu darba piedāvājumu. Šajā uh, jautājumā nevienmēr esam bijuši vienisprātis. Tomēr, uh, iepazīstoties ar uh, dažādu veidu informāciju, mēs esam konstatējuši, ka programmas ietvaros radītās darba vietas uh, rada jautājums gan attiecībā uz kvalitāti, gan arī uz nodarbinātības ilgumu. Dažkārt šīs, šis darbs uh, ilgs tikai dažus mēnešus, un to nevar uzskatīt par kvalitatīvu darba vietu. lēmums uh, paaugstināt uh, šo vecumu no 25 uz 29 gadiem ir ļoti labs uh, lēmums, jo jaunieši iesaistās darba tirgu arvien vēlāk, un mums ir jāpieskaņojas šai situācijai. Un noslēgumā vēlētos arī uzsvērt vienu jautājumu, kas skar vietējo un reģionālo līmeni par to, kādiem reģioniem šie līdzekļi tiks piešķirti. Varbūt būtu nepieciešams piešķirt šos resursus mazāka izmēra uzņēmumu eh, reģioniem nekā tas ir šobrīd. Es domāju, ka eh, reģionu reorganizācija uh, arī mums palīdzētu veikt kvalitatīvu lēcienu uz priekšu un ievērojami uzlabot uh, programmas efektivitāti. Mums ir arī paredzēts uh, delegācijas brauciens 19. un 21. septembrī uz Sloveniju un Horvātiju, lai uh, tiktos ar uh, cilvēkiem uz vietām, un es domāju, ka mēs daudz ko uzzināsim, un arī eh, to pēc tām atspoguļosim mūsu ziņojumā. Es, eh, eh, jūs varat arī piedalīties šajā braucienā, ja jūs tas interesē, un vēlu visiem arī jaukas brīvdienas. Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja kungs, <clears throat> un es vēlētos pateikties referentai par šo pirmo teksta uzmetumu. Protams, šī nav pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Mums um, ir bijušas neformāla rakstura sarunas, kā ar referentā, arī ēnu referentu starpā. Uh, Un um, vienošanās jau ir, vienprātība jau ir, proti centieni kaut ko darīt un visu iesaistīto pušu aktivitātes jauniešu bezdarba samazināšanā, tas jau ir apsveicami. Un arī mūsu tikšanos laikā visam skaidri iezīmējās tas, ka iesaistītās puses un um, tie, kuri strādā uz vietām, kā mēs to redzējām Horvātijā un Slovenijā, eh, viesojoties tur. Patiesībā lēmums ir jāpieņem arī politiskā līmenī, jo ziņojums jau ir arī politiski iekrāsos ne tikai tehnokrātiskas dabas. Tas, ka parlaments runā par jauniešu bezdarbu un par jauniešu garantijām, ir ļoti svarīgi un piekrīt referentai. Tas ir ļoti aktuāli un ļoti, ļoti būtiski. Mums ir jāizmanto šis eh, ziņojums, jāizmanto arī. Mm, izpētes dienesta sagatavotais pētījums un jāsagatavo arī mūsu ieteikumi. Varbūt vēl viens būtisks aspekts šobrīd izšķiroši svarīgi ļoti daudzās valstīs ir tas, kāda ir pasākumu, kas ir domāti jauniešu bezdarba samazināšanai, kvalitāte. Un tas parādās arī revīzijas palātas teiktajā, jo bieži vien varbūt resursi netiek izmantoti tik adekvāti, kā to varbūt varētu. Un um, kā aktivizēt jaunus cilvēkus, nevienmēr tas ir tik viegli. Arī komisijas eh, veiktajā pētījumā tas eh, atspoguļojās. Un, eh, kā jau jūs pieminējāt, šis komisijas ziņojums tika nopublicēts pagājušajā gadā. Kā jau pieminēju, šī jauniešu iniciatīva jautājums ir par to, kas tad jauniešiem tiek piedāvāts, cik kvalitatīvas ir tās darba vietas. Nu, un, protams, arī uh, um, sasniegtā kritērija izstrāde un adekvāta izmērīšana. Starptautiskā darba organizācija ir sagatavojusi savus indikātors, kā konkrēti noteikt jauniešiem piedāvāto darbu kvalitāti, jo nevar būt tā, ka tiek piedāvāts sazinkas. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Uh, ir tas, kā notiek sadarbības starp valsts, dalību valstīm, un referenti jau pieminēja līdzfinansējums šīm jauniešu nodarbinātības garantijām. Un visbeidzot piekrītu izskanējušā secinājuma eh, kopsavilkumam, ka eh, šis pārejas periods brīdis, kad jaunietis ir pabeidzis skolu un meklē darbu, ir ļoti delikāts. Un domāju, ka kā dalību valsts, tā arī Eiropas Savienības līmenī ir jādara viss, lai radītu tiešām jauniešiem pieņemamas darba vietas, kas būtu viņu cienīgi. Šobrīd mēs mēģinam iztipuroties no jau ielgušas krīzes, un ceru, ka netiks zaudēta vesela paudze. Mums ir jāpamaina tahni, tehnika, mums ir jāpamaina taktika, lai mehānismi tiešām darbotos un darbotos struktūrālā līmenī. Ceru, ka mums tas izdosies. Dankeschön, jet. Paldies. Tagad Arne Gerike uzstāsies ECR referentes vārtām. Jā, Jana Sigiņskas vārdā es vēlētos nolasīt sekojošu ziņojumu. Mūsu ēnu referenta no mūsu grupas vēlētos pateikties Toms skundzei, jo visi ēnu referenti ir vienas prāts, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums un ļoti grūti sagatavojums, jo vienošanās par dažādiem jautājumiem būs jāpanāk, un visām politiskajām grupām šis teksts un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vienlaicīgi mēs vēlētos uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir mudināt arī dalību valstis īstenot savas apņemšanās un šo jauniešu iniciatīvu pārvērst reāli taustāmos rezultātos. Ko nozīmē rezultāts? Rezultāts ir ilglaicīgs darbs, un kopā ar pārējiem ēnu referentiem esmu pārliecināts, ka uh, programmas uzraudzībai ir nepieciešami um, sīki uh, atrunāti kritēriji, un darba vietām tiešām ir jābūt jauniešiem piemērotām. Mūsu politiskajai grupai svarīgi bija tekstā redzēt ierakstītu, e, ierakstītu atsauci, ka visiem jauniešiem ir jāpiedāvā darbs arī ar speciālām vajadzībām. Uh, Tātad Jāna Žigņatska pozitīvi vērtē referentes eh, ieguldījumu. Martina. Paldies, vārds tagad Martinai Glabājovai no Alde. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties Toms skundzei par ļoti labi sagatavotu līdzsvarotu ziņojumu par ļoti labi organizētajām tikšanās reizēm starp ēnu referentiem un pārējiem ieinteresētajiem. Jā, eh, es eh, Man bija ļoti grūti redzēt pētījumu centra eh, sagatavotos secinājumus un analīzes. Es nevarēju izlasīt, kas tur ir rakstīts. Varbūt, ka jūs varat izprintēt šo dokumentu un tad eh, nākamo reizi, kad mēs runājam par pētniecības centra sagatavotu analīzi, jūs varat to izprintēt, lai kaut kas būtu var redzēts. Pēc tam, kad eh, būs iesniegt grozējumi un mēs runāsim jau par nākamām referentu tikšanās, uh, reizēm. Es domāju, ka mums šajās eh, sanāksmēs būtu jāsi, jādiskutē gan par pozitīvo jauniešu iniciatīvā, gan arī par grūtībām un par to, kādas grūtības varētu parādīties un klupšanas akmeņi arī nākotnē. Piemēram, īsais laiks kas ir jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai, birokrātiskie džungļi, administratīvais sloks dažādu programmu īstenošanā, e, cik grūti ir iegūt salīdzināmus un uzticamus datus, nu un, protams, ko nozīmē kvalitatīvs darba piedāvājums, jeb e, kvalitatīva darba piedāvājums. E, dalību valstīm vajadzētu izveidot labāku saikni starp eh, akadēmisko vai vispār izglītības jomu un darba tirgu. Tāpēc arī izglītības sistēmu vajadzētu vairāk savērt kopā ar darba tirgu un politiku veidotājiem. Uh, Pie tām ne tikai šī horizontālā sadarbība, bet arī vertikālā sadarbība ir svarīga, jo ir nepieciešama sinerģija starp dažādiem administratīvajiem līmeņiem - Eiropas līmenis, nacionālais līmenis, reģionālais, vietējais - visos šajos līmeņos ir jāstrādā. Nākotnē vēlējos pateikt, esmu gatava runāt par šiem jautājumiem, un tas, ka e, diskusijas ir tik ārkārtīgi plaša rakstura, e, To nosaka arī tas, ka e, citas komitejas nāks klajā ar saviem atzinumiem. Piemēram, kultūras komiteja vairāk raudzīsies uz jauniešu izglītošanu, budžeta komiteja skatīsies, e, ko budžets ir paredzējis, un, protams, budžeta kontrolas komiteja savā atzinumā atkal raudzīsies, kā var izmērīt programmas efektivitāti un kā sagatavot adekvātus kritērijus. Paldies! Dankeschön! Paldies! Tāņa Gonzāles, ko NGL. Paldies, Paldies prieksēdētāji kungs. Vispirms arī es vēlētos pateikties Tons kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Katrā ziņā darbs bija ļoti labs un ļoti svarīgi šobrīd ir uzsvērt to, ka mēs e, izvērtējam jauniešu nodarbinātības iniciatīvas e, jēgu. Šī iniciatīva ir darbojusies jau piecus gadus, bet joprojām apmēram 20% jauniešu Eiropā ir bez darba, un manā valstī Spānijā šis procents ir pat 40. Un revīzijas palātas ziņojumā skaidri parādās, ka šīs programmas Eiropeiskais dizains ir izpalicis. Tas nozīmē, ka dažādām dalību valstīm ir atšķirīgs skatījums un arī atšķirīga finansējuma izmantošana. Tādas segmentētas programmas, nozara programmas, reģionālā, vietējā līmenī, tas viss ir tā ļoti puzlīgi. Un eh, varbūt, ka mm, šis finansējums dažkārt tiek izmantots arī dalību valstu programmu robu aizpildīšanā, bet es domāju, ka šis finansējums bija jāizmanto valstīs, kur tas visvairāk ir iz, vairāk vajadzīgs. Uh, Vienlaicīgi komisija uzskata, ka tas ir vērtējams kā ļoti liekas sasniegums, ka 14 miljonu cilvēku ir iesaistīti dažādās jauniešu garantijas programmās un 12 miljonu jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ietvaros. Viena no problēmām, varbūt vis tādām asākajām problēmām, ir jauniešu uh, nodarbinātības iniciatīvas dizains, jo iesākumā bija tā, ka jauniešiem varbūt nebija pietiekami daudz darba, šobrīd darba vietu tā kā ir, bet nav iespēju. Un um, ļoti daudzās dalību valstīs parādās īslaicīgi darbi, un um, šobrīd šķiet, ka mēs veselu paudzi, veselu jauniešu paudzi nolemjam secīgu un nedrošu darbu virknei. Tā tad darbs it kā ir, bet uz mazu laika brīsniņu. Un varbūt, ka um, vajadzētu radīt tādas darba vietas, kaut vai, piemēram, zinātnes un pētniecības jomā, kas mudinātu jaunos talantīgos zinātniekus, izmantot dažādas programmas, tā tad ir vesela virkni nozara, kuros mēs neizmantojam pilnu potenciālu. Paldies, tagad ir Irēnke. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos arī um, autore Romanai Tomčai par sagatavoto ziņojumu, kas ir pamats tālākam darbam. Mēs vēlamies visi virzīties uz priekšu ar jauniešu uh, uh nodarbinātības iniciatīvu gribam nosūtīt uh, skaidru vēstījumu, un ir arī punkti, kur ir iespējams veikt uzlabojumus, uzlabojot gan efektivitāti, gan um, padarot to inkluzīvāku. Par daudziem punktiem jau kolēģi runājuši, bet es gribētu piebilst, ka pirmkārt Mums trūkst vēl atbilstoši situācijas izvērtējums šobrīd. Un tas noteikti padarīs mūsu darbu grūtāku, bet mums jau kaut kur ir jāsāk. Otrs punkts, ko pieminēja referente, tātad kā definēt kvalitatīvu darba piedāvājumu. Šis pat ir diezgan politisks jautājums, un tādēļ es domāju, ka mums tiešām vajadzētu uh, padomāt vairāk par to, kā izvairīties no tā, ka šie darba apstākļi ir um, nedroši un um, padomāt vairāk par standartiem. Es domāju, ka š, jau uh, ziņojumā ir diezgan skaidri pateikts, bet to varētu vēl uh, skaidrāk pateikt, ka programmas ir bijušas uh, veiksmīgs, ja cilvēki aktīvi ir iesaistījušies to realizēšanā, tātad tie, kam šīs programmas ir adresētas, arī paši iesaistās, iesaistās viņus pārstāvošās organizācijas. Uh, un mums, mūsu komitejā arī ir jāpliecina, ka mums rūp jauniešu nākotnes, ka ir jārīko inkluzīvas debates, faktu noskaidrošanas misijas un jāsadarbojas ar jauniešu organizācijām, un tad mūsu ziņojums būs tiešām labs. Paldies! Paldies! Melēnas kundze no ENF, paldies priekšsēdētāji ziņojums par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Eh, nu, mums būtu jāņem vērā revīzijas palātas eh, nu, tiešām graujošais ziņojums par to, ka vispār nav nekāda, gandrīz nekādas informācijas par to, kā šīs programmas ir īstenots un kas ir guvis labumu no šīs programmas, un tāpēc referenti norāda, ka ir nepieciešami ticami un skaidri statistikas dati. Tālāk revizijas palāta norāda, ka šis uh, iniciatīvas finansējums daudzos gadījumos aizstāja nacionālo finansējumu, un tādēļ referentes ierosinājums noteikti līdzfinansējumu būtu uh, jāizvērtē. Uh, Tāpat uh, jāatzīst, ka pašreizējā iniciatīva, kas jau pastāv četrus gadus, uh, nav efektīva. Jautājums, kur palikušas uh, investētās naudas summas. No šī brauciena uz Sloveniju un Horvātiju mēs daudz ko sagaidām, lai varētu izra, izvērtēt reālos rezultātus uz vietām, jo uh, Uh, jauniešu bezdarbs ir milzīga neveiksme Eiropas īstenotāja politikai, tīpaši nodarbinātības jomā. Uh, nedrīkstam aizmirst, ka šis īpatsvars ir no 20 līdz 55 procentiem cilvēkiem vecumā līdz 25 uh, gadiem, un mēs ļoti uzmanīgi sekosim šīm diskusijām un aktīvi tajās piedalīsimies. Paldies! Paldies! Tagad ir iespēja vēl citiem deputātiem izteikties, bet, jo es neredzu citu sānu referentus, ne, Danut, atvainojiet, nepamanīju jūs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji saka Jozloveckas kundze. Mani pārsteidz tas, ka jūs mani nepamanījāt. Vēlos uh, uzslavēt romānu un viņas sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tiešām ir ļoti laba doma tikties ar jauniešiem reģionos un izvērtēt, kāda tad ir praktiskā ietekme šai jaunās nākotnes nodarbinātības iniciatīvai. Uh, Eiropas parlamentam ir nacionālie biroji, un es domāju, ka tieši tur būtu šis tikšanās jāorganizē. Mums bija pasākums, ko kopā ar dažādām organizācijām bija sarīkojis Balāškungs. kungs Un nu, tiešām mums ir jātieks ar cilvēkiem, kur gūs labumu no šīm programmām, ar tiem, kuriem šīs programmas ir paredzētas. Mēs uh, saņemam uh, revīzijas palātas uh, ziņojums par jauniešu iniciatīvu, nodarbinātības iniciatīvu, par sociālo fondu, un mēs dzirdām atkal un atkal par vājām vietām, trūkumiem. Uh, par problēmām. Iemesli, kādēļ mēs nevaram uh, izvērtēt, vai šie līdzekļi ir atbilstoši izmantoti un uh, vai ir panākts vēlamais efekts. Nu, ir varbūt tādēļ, ka trūkst programmā konkrētu kritēriju, lai mēs tiešām varētu uh, izvērtē, teiksim, x miljoni jauniešu ir apmācīti un y miljoni jauniešu ir uh, atraduši darbu nevis uz dažiem mēnešiem, bet uz ilgāku termiņu. Mums ir jāpārbauda, vai šī apmācība, izglītība notiek uh, darba devēju interesēs Diemžēl izglītības sistēmas mūsu dalībvalstīs atpaliek no darba tirgus attīstības un nodarbinātības modeļiem. Vai mums jāmāca, kā pieteikties uz nu, kaut kādu vakanci, vai arī jāmāca cilvēkiem, kā veidot pašiem savu uzņēmumu. Mums ir vairāk jāatbalsta uzņēmējdarbība. mēs redzam, kā jaunieši veido paši savus uzņēmumus, kur visi uh, uzņēmumā strādājošie kopīgi pieņem lēmumus un mums būtu vairāk jāatbalsta skolotāji, kuru varētu kļūt par konsultantiem. Nepietiek vienkārši izplatīt informāciju, bet skolotājiem būtu jāiemāc jauniešiem, kā izvērtēt informāciju, kā to izmantot, nevis vienkārši uztvert. Es tiešām ceru, ka mēs gūsim reālus panākumus un ka galu galā uh, būs arī taustāmi rezultāti šīm programmām. Jauniešu nodarbinātības programma un jauniešu garantija uh, varētu apvienoties. Uh, es atceros, uh, ka Elizabete Moranšārķie un Dija Omen Roitena mūsu uh, arī veda uz Francijas, Nīderlandes, apvienotās karalistas dažādiem reģioniem, un mēs tikāmies ar jauniešiem. Toreiz, kad tika veidot jauniešu garantiju, mēs dzirdējām, mēs nevēlamies garantiju, mēs vēlamies nodarbinātības iespējas. Tā tad, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē, nu tad es arī Notei, noslēgumā teikšu dažus komentārus, kas varētu rosināt turpmākās debates. Es domāju, ka akcents būtu jāliek uz īsteno to pasākumu kvalitātes uh, izvērtēšanu nacionālā līmenī. Es uh, Vācijā esmu piedzīvojis tādu, uh, nu, laika posmu, kad bija centieni jauniešu bezdarbu samazināt gluži vienkārši statistiski, nevis kvalitatīvi un pēc būtības. Nu, vienkārši samazināt šo jauniešu bezdarbnieku procentu. Ja arī eh, eh, šā, šāda pieeja tiktu īstenota mūsu uh, programmas ietveros. Tas būtu nepieņemam, jo neviens nekādas reāls darba vietas uh, neatrastu. Un mēs arī nevaram uh, paši visu izlemt. Ja nacionālā līmenī šīs programmas netiks atbalstīts, tad tās neko nedos. mums būtu jāsāk diskusijas par uh, vērienīgāko Eiropas investīciju programmu nekā Junker plāns, lai uh, mazinātu bezdarbu ne tikai tās atsmējās krīzes valstīs. Un uh, uh, varbūt uh, būtu jāvēršas pie komisijas un jārunā ar referentiem. Es gribu teikt, ka profesionālās izglītības sistēma Eiropā ir ļoti atšķirīgā uh, kvalitātes līmenī, kā uh, Danuta norādīja, ka mums uh, vajadzētu uh, palīdzēt eh, ne tikai jauniešiem, bet uzlabot mūsu izglītības kapacitātes kvalitāti visā Eiropā, palīdzēt eh, arī eh, izglītības darbiniekiem, jo šobrīd ir tā, ka izglītības sistēma par desmit gadiem atpaliek no tehnikas attīstības līmeņa. Uh, mums būtu e, jānodrošina tāds tehniskais līmenis, kas būtu izmantojams arī reāli darba tirgu. Un mums ir e, jāpadara šī e, jauniešu nodarbinātības programma un garantija uh, par eh, tiešām iedarbīgākām nekā tās ir šobrīd. Tā tad eh, tagad es gribu informēt, ka 26. septembris ir grozījumu iesniegšanas termiņš šim ziņojumam, 10. oktobrī mēs tos apspriedīsim un 4. decembrī notiks balsojums, kad eh, šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē, vēl nav zināms, bet mūsu uh, mums priekšā stāv vairāki mēneši intensīva darba, lai veicinātu Eiropas turpmāko attīstību. Paldies par sadarbību. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Nu, mēs esam apsteiguši paredzēto laika grafiku. Referente ir atnākusi, bet trūkst vēl ēnu referentu. Nezinu, ko lai tagad daru, vai sākt izskatīt šo darba kārtības punktu, vai izsludināt īsu pārtraukumu sanāksme. Marija Arēna nav redzama. Sofija Ribeiro arī nē. Tagad es tomēr redzu Mariju Arēnu. Nu, mēs tagad eh, jūs skaidri varam redzēt Ulrika Trebezijus, Lina Boilena arī nav redzamas, Tomas Mesāričs arī nav vēl ieradies. Also eine ganz kurze Unterbrechung. Berlin. Pavisam īsts pārtraukums tagad tiek izsludināts. Dann fangen wir mit dem Thema an. Ja, nu labi, tad ķersimies tomēr klāt. Nu, tad, tad lūk. Eirozonas ekonomikas politikas pamatnostādnes. Referente Jana Toma, un viņai arī došu vārdu tūlīt pat. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es pilnā saprotu šos ēnu referentus, kas ir pagaisuši. Šī taču ir gandrīz pēdējā darba diena pirms vasaras brīvdienām. Es ar viņiem arī nosūtīju šos, šo informāciju rakstiski. Uh, Domāju, ka jebkurā gadījumā laba sadarbība ar visiem būs un tam līdzīgi. Tātad gribu jums prezentēt uh, savu ziņojumu par sociālajiem aspektiem Eirozonas ekonomikas politikas jomā. Uzrādīšu pirms zināmu statistiku. Šeit ir atsevišķas labas ziņas, bet pārāk labnam nu, visam nevaram ļauties. 17. gada martā. Mm, ir um, bijušas pozitīvas attiec, mm, pozitīvi noteikumi, notikumi attiecībā uz bezdarba līmeni, piemēram, no 10,2% tas samazinās līdz 9,5%. Tomēr jāsaka, šie rādītāji vēl nav atgriezušies līmenī, kas bija pirms krīzes. Manas bažas ir saistītas arī ar jauniešu bezdarbu. Pilnībā piekrīt tam, ko jūs teicāt savās secinājumos Um, iepriekšējā ziņojuma diskusiju laikā, um, godiem referenti, tas ir svarīgs jautājums. 17. gada martā jauniešu bezdarba likme eirozonā bija 19,4%. Tas ir mazāk nekā šai pat laikā pagājušajā gadā, kad tas bija 21,3%, bet jauniešu bezdarbs vienalga ir nepieņemama augstā līmenī. Ko tā te kolēģi, kā jūs zinat, dalību valstīm ir ļoti dažādi apstākļi darba tirgu un arī rezultāti ir dažādi. Neskatoties uz atsevišķo mm, prog progresi jomām, tomēr, kas, ko nes nesušas īstenotās reformas, tad šis progress tomēr ir visai ierobežots un atsevišķās politikās jomās 2016. gadā eh, dat, gada datiecinka ir nepietiekams aktīvas un ilgspējīgas politikas darbības darba tirgu ir jāveicina. Turklāt domāju, ka komisijai vajadzētu nodrošināt atbilstīgu finansējumu, kas vajadzīga, lai turpinātu jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Turklāt jāuzlabo arī šīs iniciatīvas funkcija un īstenošana. Uh, Jāņem vērā arī pēdējie revizijas palātas atzinumi, tīpaši viņa ziņojums par jauniešu bezdarbu un šīs iniciatīvas izmantošanu. Ziņojumā teica, ka neviena no dalību valstīm vēl nav pārliecinājusies, ka tie jaunieši, kas nav saņēmuši ne, nodarbinātību, kas šobrīd nestudē un tam līdzīgi, var četru mēnešu laikā saņemt kaut kādu veidu piedāvājumu, kas ļaut viņiem integrēties darba tirgu ilgspējīgā veidā jauniešu garantija ir tāds neobligāts instruments, tas ir atkarīgs no dalību valstu um, brīvas gribas, labās gribas, un, bet Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties veicināt šī garantija izmantošanu. Mm, bezdarbs nereti nāk kā sekas izglītības sistēmas nepilnībām. Uh, šāda veida bezdarbs apdraud arī ekonomikas izaugsmu, jo tas nozīmē, ka trūkst arī prasmīgu darba spēku uh, pieejamības. Kopējo valdību izdevumu izglītībai Eiropas Savienībā pagājuši gadu bija 4,9% no IKP, un tomēr tas bija ievērojami mazāk, vair, zemāks rādītājs daudzās dalību valstīs. Nu, šķiet, tas ir jautājums, kas aktuālāks citai komitejai, bet jāsaka, ka šie jautājumi ir visai cieši saistīti savā starpā. Izglītības kvalitāte ir nākamais izaicinājums. Manuprāt, īpašs uzsvars būtu jāliek uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu, digitālās kompetences nedrīkst interpretēt šauri, kā tikai spēju izmantot pamat programmas un platformas. Nepietiekams digitālo prasmju apjoms neļauj iz, izvērsties un veidoties arī vienotajam digitālajam tirgam, un es domāju, ka turpmākajos desmit gados eh, darba tirgu nevienam vairs, ne, pamazām vairs nevienam nebūs ko darīt, ja nebūs digitālo prasmju. Jāuzlabo arī savs savstarpējā kvalifikācija atzīšana, tas nepieciešams, lai eh, prasmu neatbilstību un trūkumu eh, koriģētu. Vajadzīgs panākt līdzsvaru starp ekonomikas un sociālajām dimensijām Eiropas pusgada procesa ietvaros. Tādējādi mm, un tāpēc nepieciešama ekonomikas analīze. Ir, piemēram, arī jārisina nodarbināto nabadzības jautājumus. Ir vajadzīga tālāk stratēģija, lai parākt, panāktu arī nabadzības apkarošanas mērķus 2020. gadam. Aicinu izstrādāt spēcīgākas rekomendācijas dalībvalstīm attiecībā uz sociālo iekļautību un aizsardzību. Es turklāt uzskatu, ka minimālo ieņēmumu eh, ienākumu skēmas būtu svarīga, svarīga, svarīgas nabadzības apzināšanā. Tās ir tās svarīgākās rekomendācijas manā ziņojumā, un nepacietību uzklausīšu arī Jānu ēnu referentu komentārus. Liels paldies! Nu, šobrīd gan jāsaka, ir tikai viena ēnu referente ienākus no šeit, un tā ir Marija Rēne no sociālistiem un demokrātiem. Neviens cits šobrīd, jāsaka, gan nav šeit, nu, un tāpēc arī Marija došu jums vārdu. Paldies! Paldies referentei! par sniegto prezentāciju. Piekrītu jums tajā, ka ja mēs samazinā, piedzīvojam eh, bezdarba līmeņa samazināšanos, tas, protams, ir labi, bet tāpat laikā nedrīkstam ļauties pārāk optimistam, jo aiz šiem cipriem, aiz šiem cipariem, statistikas cipriem tomēr ļoti daudz nedrošības, svārstīguma, nodarbinātības jomā, un tas vien, ka samazinājies bezdarba līmenis, tas vēl nenozīmē, ka darba vietu kvalitāte ir paaugstinājusies un ka paaugstināsies lielā mērā arī labklāb, paaugstināsies labklājības līmenis. Ir tādi reģioni, kur ir ļoti liels atšķirības arī bezdarba līmeņos, eh, vienas valsts ietvaros, tātad šis vidējais rādītājs slēpi dažāda veida plaisas un eh, milzīgas svārstības, un šis vidējais rādītājs tāpat arī. Uh, slēp tās iedzīvotāju grupas, kas ir īpaši pakļautas riskam, respektīvi iedzīvotāji, sievietes šobrīd. Eh, sieviešu vidū bezdarba līmenis tiešām ir eh, ārkārt vēl nepie, nepieņemama augsts. Un tas, protams, uh, ir atšķirīgs no valsts uz valsti, bet redzam, ka stāv ļoti liels atšķirības nodarbinātībā sievietēm. Tāpēc kādas būs sociālas un demokrāta grupas prioritātes šai jomā, lai virzītu uz priekšu sociālās Eiropas jautājumu? Jūs teicāt, lūk, pirmais punkts, un tā tam arī vajadzētu būt, tas ir prioritīvais punkts - izglītība. Izglītība, apmācība, turpinošamies apmācību, tā mums ir jāveicina, tīpaši attiecībā uz jauniešiem. Uh, jauniešiem, kas ir saņēmuši diplomu, šobrīd vienalga nespēja atrast darbu, ir tādi jaunieši, kuriem nav diplomu, un viņiem ir vēl vairāk grūtību darba meklējumos. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi strādāt pie šīs jomas izglītības aspekta attiecībā uz visiem jauniešiem, un te attiec, tas attiec gan uz tādu oficiālo izglītību ar diplomiem un tam līdzību, gan arī neoficiālo, tādu neformālo izglītību, kas arī būtu jā, mm, nu, jāinstrumentalizē, jāizmanto kā papildus vērtību un nu, kas attiec uz visiem jauniešiem, ne jau tādu instrumentu, kā jauniešu garantijas institīva vai turpmāka pastāvēšana būtu tā galvenā, bet galvenais vajadzētu, lai, lai šīs instrumenti tiktu izvērsti, paplašināti Tas vien, ka šo jauniešu garantiju piemērošanas neefektivitāte tiek konstatēta, nenozīmē, ka mēs varam vienkārši nolaist rokas un šo iniciatīvu neturpināt. Nē, mums ir jārīkojas labāk un jādara vairāk, lai garantētu, ka šī jauniešu garantija turpi, eh, darbojas un funkcionē. Mums ir jā, jāpanāk tas, ka dalībvalsts ievēro šo budžeta paktu um, un neskatoties uz visiem ierobežojumiem, izveido efektīvus pasākumus, kas ļautu jauniešiem atrast darbu. Un tas ir, tas ir tā vērts Eiropas nākotnes vārdā, jauniešu nākotnes vārdā. Tāpēc mums jābūt daudz prasīgākiem attiecībā uz šo jauniešu garantijas direktīvu un tās efektivitāti. Un tāpēc es prasu vairāk un labāku šo garantiju. Trešā prioritāte - politika, kas dod, priekš, do, dod šo līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīvi Un te es domāju par sievietēm un viņu nodarbinātības rādīt, rādītājiem. Tas nereti ir saistīts ar viņu nespēju saskaņot privāto un eh, profesionālo darba dzīvi. Mums nepieciešams panākt, eh, lai mēs turpinam strādāt pie šīs eh, pakotnes, pie šī līdzsvara rašanas pakotnes. Un te, piemēram, komisijā nāk klējā ar priekšlikumu par paternitātes, jeb tēvu atvaļinājumiem. Un tas, protams, attiecas arī uz bērna, pies, bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem un tam līdzīgi. Tas ļaus sievietēm atgriezties profesionālajā dzīvē. Nākamā prioritāte ir sarunu, kolektīvo sarunu spēcināšana, arotbiedrības spēcināšana, jo tieši arotbiedrības ir tās, kas var, piemēram, vērsties pret dažādu veidu negatīvām situācijām, jo arotbiedrības tās, kas aizsargā darba ņēmējs. Mēs domājam, ka Eiropas modelis ir tas, pamats, uz kura var līdzvērtīgi saskaņot šo spēkus no vienas puses arotbiedrības, no otras puses darba devējus. Un tāpēc jādod priekšroka šīs kolektīvo sarunu īstenošanai, jo tie ir instrumenti, kas ļauj šo mm, spēku līdzsvaru nodrošināt. Un tāpēc svarīgi, lai Eiropas Savienība ar dialogu palīdzību, ar arotbiedrībām, sociālajiem partneriem atjaunātu šo spēju īstenot kolektīvas sarunas Eh, lai panāktu tādus darba apstākļus un nosacījumus darba ņēmējiem, kas būtu daudz labāk pielāgoti viņiem un kas daudz lielākā mērā respektētu viņu konkrēto situāciju. Un tieši šī kolektīvās sarunas, protams, ir ļoti nozīmīgas šādos gadījumos. Vēl viena prioritāte, un tas arī saistīts ar sociālo dialogu, ir tāda, ka jāspēj spēcināt arotbiedrību tiesības un veicināt darba vietu drošību, pretojoties eh, algu polarizācijai. Pastāv ārkārtīgi liela nevienlīdzība algu ziņā Eiropā, un pie šī jautājuma ir jāstrādā. Tāpat arī sociālā aizsardzība. Tā pirmē, kā pirmo pīlāru ietver pensijas un veselības aprūpi. Un arī šajā gadījumā mēs, protams, saprotam, ka tās rekomendācijas, kas noformulēs katrai valstī atsevišķi no komisijas puses, ir rekomendācijas, kur tiek dota priekšroka, piemēram, šī pīlāra privatizācija, respektīvi. Uh, šī otrais un trešais pensiju pīlārs, tad saņem priekšrocības. Bet eh, pirmā pīlāra mm, spēks mazinās, bet galvā tā taču ir tā solidārākā, taisnīgākā pensiju sistēma attiecībos darba ņēmējiem. Un arī šajā kontekstā es gribu atrosties pie vienlīdzības starp vīriešiem un sievieš, sievietēm. Jo jāsaka, šī pensiju apjoma plaisa pārsniedz 40% vīriešiem un sievietēm Eiropā. Un ja mēs nespēcināsim šo pirmo pensiju pīlāru, paļausimies tikai uz otro un trešo pīlāru, tad tādā gadījumā šī plaisa pieaugs vēl vairāk. Jo sievietes šobrīd Eiropā strādā pārsvarā tādos mazapmaksātos uh, sektoros, kur viņi nemaz nespēja iemaksāt kaut ko otrajā, trešajā pīlārā, un viņam nav privāto pensiju, kā rezultātā rodas šī milzīga lielā plaisa starp vidējiem rādītājiem, pensiju rādītājiem, starp sievietēm un vīriešiem. Un tāpēc mums ir jāspēcina šis pil, pirmais pīlārs. Un priekšpēdējā prioritāte priekšādā tas atvainojas, tā kā man es esmu vienīgā ēnu referenta, tad es izmantoju pilnībā visiespējamo laiku. Tātad, lūk, eh, nodarbinātības apstākļu uzlabošana, uzlabošana. Te, protams, ir liela saistība arī ar šo riskanto darba vietu novērtešanu un arī cīņa pret sociālo dempingu. Jo tāda šobrīd Eiropā pastāv. Ir tiek piekopta Eiropā tāda prakse, kas beigu beigās var iznīcināt visu šo virzību uz priekšu labklājības jomā darba ņēmējiem. Ir jācīnās pret sociālo dempingu. Uh, jācīnās pret šī dempinga ļaunprātīgu izmantošanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies beigu beigās pilsoņus pievērstējas projektam. Un visbeidzot, jaunu sociālo rādītāju izmantošanu un piemērošanu. Ja mēs vēlamies atbilstīgi mērīt to progresu, ko gūstam šajā jomā, tad jāizstrādā arī atbilstīgi rādītāji koeficienti. Nevaram šeit izmantot tikai vienīgi IKP, izaugsmas rādītājs un tam līdzīgi. Es domāju, ir pienācis laiks arī iekļaut tādus sociālus rādītājus, kas tik kas ļautu atbildīgi un kor korekti mērīt progresu. Un tie, protams, ir tikpat vērtīgi kā pašai šobrīd tīri ekonomiskie rādītāji, kas tiek izmantoti. Jā, nu tad liels paldies. Liels paldies eh, vismaz pieciem, acīm redzot, referentiem, kas šā, šā laikā būtu varējuši izteikties. Nē, es redzu, nav ne no FDD, ne no NF neviena referenta. Nu, tad tādā gadījumā vajadzēja vai vēl kāds valsts izteikties? Nē? Nu, tad varam šodien varbūt darbu beigt. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. jūlijas. Man te rakstīts 2016. Tas nevar eh, īsti pareizi būt 16. gads, man rakstīts ne 17. gads. Tad, tad 12. pa dienu Empel komitejā 28. augustā par to spriedīsim Tas ir atzinums ekonu komitejai. Un tad uh, oktobrī ekonu komiteja balsos par to. Nu, lūk. Labi, tad liels paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Un tad, lūk, nu, varbūt ar tādu jau tā sablaicīgu vēlu mm, jums priecīgu vakaru, bet nu rīt pulkstens deviņos darbu atkal atkal atsāksim, lai jums lielisks vakars.